Meine Damen und Herren, ich darf. Dāmas un kungi, gribētu paziņot jums sekojošu lietu. Man ir ārkārtīgi liels gods jums paziņot, ka Saharau balva 2012. gadā ir piešķirta šādiem cilvēkiem - Nasrinai Zutudī un Zafaram Panai no nu, Irānas. Uh, Pēc vienbalsīga balsojuma priekšsēdētāja konferencē šie cilvēki tiek apbalvot ar Saharovu balvu. Sind durch einstimmigen Beschluss der Konferenz der Präsidenten. Priekšsēdētāja konference par to lēma vienbalsīgi. Šādi mēs izsakam savu solidaritāti un arī mūsu apbrīnu attiecībā uz šo sievieti un šo vīrieti, kas neraugoties uz bailēm un um, iebiedēšanas metodēm nebaidījās cīnīties par savu, par savus, par savu zemi un viņi nolika pie māsā personisko likteni. Zutudī ies, iestājās par cilvēktiesībām, viņš ir iestājies par žurnālistiem, par opozīcijas aktīvistiem, un pateicoties viņas eh, drosmīgajai rīcībai, viņa tika atrākt no savas ģimenes un ar tādiem, tādām apsūdzībām kā propaganda pret eh, valsts vadību vai uzbrukumiem nacionālajai drošībai, viņa tika, nos, viņai tika piespriests 11 gadu cietumsots. Dāmas un kungi, cīņa par brīvību, cīņa par cilvēktiesībām, par cilvēka godu, par brīvību no spīdzināšanas un nāves sodu, par tiesiskumu. Ja tas viss ir uzbrukums nacionālajai drošībai, tad mēs atbalstam šos cilvēkus. Uh, viņu cīņā pret režīmu, kas neviens no šīm pamatiesībām neievēro. Zutudīja cilvēks, zutudīja kundzes eh, brīvība ir eh, ārkārtīgi svarīga. Svarīgs jautājums Irānā. Dāmas un kungi, Panai kungs savukārt ir viens no svarīgākajiem uh, Irānas kino režisoriem. Viņu filmas ir dzīvīgs portrets, kas satēno ļoti skaistu un bagātu zemi un tās iedzīvotājiem. Kā katrā labā portretā šis cilvēks ataino ne tikai labās lietas, bet arī pretrunas un Irānas problēmas. Bet, viņš, bet skaidrs ir tas, ka uh, šāda režīma nebaidās ne no kā vairāk kā no rūktās realitātes, ka kāds to visu atspoguļos. Un tāpēc režīms gribēja apklusināt panāju kungu. Gan uh, viens, gan otrs uh, Sakrau balvas laureāts iestājas par tām pašām vērtībām kā Eiropas Savienība, un tāpēc es jums saku, jūs neesat vieni savā cīņā, un es ļoti ceru, ka decembrī jūs personīgi varēsiet ierasties Strasbūrā mūsu parlamenta ēkā saņemt Sakrau balvu, un es ceru, ka Irānas varas iestādes darīs visu iespējamo, lai jums to padarīt par iespējamu. Es gribētu visiem kolēģiem šajā parlamentā, kas piedalījās Sahrau balvas piešķiršanā šogad sirsnīgi pateikties, dāmas un kungi, kopš 94. gada es darbojos šajā parlamentā, un kopš 1994. gada es esmu piedalījies vien, vienā vai otrā veidā Saharau balvas piešķiršanā, un es nekad neesmu piedzīvojis to, ka priekšsēdētāja konferences par kādu personu vai personu grupu nobalsot vienbalsīgi Šorīt mums bija nepieciešams apmēram trīs minūtes, lai pieņemtu šo lēmumu, bet es atceros cits debats citos gados, kas ir bijušas, un tas man, dāmas un kungi, apliecina to, ka šajā parlamentā ir nepārama vēlme Zutudī kungu un Panajī kungu apbalvot ar šo balvu. Sirsnīgs paldies jums! Herr Kollege Kellenen hat um das Wort gebeten. Kolēģis Kellenen kungs gribēja izteikties, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Protams, es apsveicu Sahara balvas laureāts, un tas ir lieliski, ka šiem diviem drosmīgiem Irānas disidentiem ir piešķirts uh, piešķirt šī balva, bet es gribētu runāt par kādu citu aspektu, kas ir saistīts ar situāciju Irānā. Tajā pašā laikā, kad mēs piešķiram šo balvu rītdien, Irā, Eiropas parlamenta delegācija dodas uz sarunām Irānā ar to pašu režīmu, lai runātu ar to pašu režīmu, ko mēs nosodam. Es domāju, ka tas ir apkaunojošs lēmums. Un varbūt pat šobrīd Kā jūs zināt, delegāciju nepārstāv visas partijas, tur galvenokārt ir parlamenta kreisie spēki, un es neapšāpu viņu vēlmes atbalstīt cilvēktiesības. Bet es domāju, ka propagandas vērtība šai vizītei būs milzīga. Es apsveicu, ka, ir nosūt, ka šī bal Sahara balva ir piešķirta Irāņiem, bet di, trīs nedēļas pēc tam, kad mūsu ārlietu ministri bija nolēmuši noteikt lielākas sankcijas Irānai. Es domāju, ka šīs vizītes došanās uz Irānu ir liela parlamenta kļūda, jo es domāju, ka Irānas režīms to noteikti izmantos savā labā. Paldies! Madame. Okay, dank, Paldies, Kalnan kungs. Šis punkts nav iekļauts darba kārtībā. Priekšsēdētā konference ir lēmusi par šo delegācijas vizīti, un viņi nolēma, ka delegācija, un būtu labi, ja jūs to būtu arī piebildes, tad, kad izteicāties. Pir pirms dažām minūtēm tika nolēmts, ka šī, šai delegācijai ir jādodas uz Irānu, viņiem ir jānodod uh, sveicieni abiem Sakarobalvas laureātiem. Bet priekšstādētā konferencē tika arī nolēmts tas, ka delegācija nedosies, ja šiem balvas laureātiem neļaus uh, braukt pie mums. Paldies! Frau Lohbīlers kundze, uh, Lūdzu, izsakieties par reglamentu, nevis par šo punktu, jo tas nav iekļauts darba kārtībā. Es jau visu, kas bija nepieciešams, tikko paskaidroju. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju komentēt tikai to, ka mēs cilvēktiesību komitejā tikām mudināti no Irānas aktīvistu puses doties uz Irānu un atbalstīt tos cilvēkus, kas šajā valstī cīnās par cilvēktiesībām. Paldies! Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, priekšsēdētā konference ir pieņēmusi lēmumu par to, ko es tikko jums paziņoju. Protams, ir skaisti, var panākt īslaidzīgu efektu, bet tas, Kelenēn kungs, ko jūs teicāt, tā gluži nav, un tagad parlaments šo jautājumu tomēr ir noregulējis. Paldies! Okay. Sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen. Dāmas un kungi, tagad balsošana. Sāksim ar balsojumu par sešiem rezolūcijiem.